No. Talk to Jared. Good afternoon, colleagues. Sveicināti, kolēģi. Um, esiet sveicināti pēdējā darba nedēļā pirms vasaras brīvdienām, un šodien mums būs jābalso par trim svarīgiem ziņojumiem un rītdien par vēl pieciem un eh, arī septembrī Strasbūrā, līdz ar to mums būs eh, par ko balsot. Es sākšu ar pirmo eh, dokumentu, tas ir pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, regulas projekts referents ir Kristians Vigēņins, un tā kā šodien ir daudz darāmā, sāksim uzreiz ar balsošanu par šo ziņojumu. Sāksim ar pirmo pantu, 19. grozījumu, kas par Kas pret? Atturas pieņemts. 20. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 114. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 21. par? Pret? Atturas pieņemts. 115. par? Pret? Atturas pieņemts. 22. par? pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. Budžeta komitejas 16. pirmā daļa, kā to lūdzas referents, kas par pret atturas noraidīts. Kompromisa grozījums 5, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie 119. kas par? Nē, atvainojiet, 121. kas par? Pret. Atturas norādīts. 122. par? Pret. Atturas norādīts. Reģiona komitejas sastais kas par? Pret. Atturas norādīts. 25. par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk pie sastā kompromisa. Kas par? Pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par? Pret atturas pieņemts. Tālāk 128. grozījums. Kas par? Simtu divdesmit astotais, saka priekšsēdētājs. kas par pret atturas pieņemts. 130. par pret atturas norēdīts. 131. reģija 8, kas par pret atturas norēdīts. 132. Empel 16, kas par pret atturas norēdīts. Budžets 16. balsojums par daļām tikai par otro daļu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts? Vēlaties eh, pārbaudīt 16. grozījumu otro daļu elektroniski? Labi. Es nav kurķi. So close the vote. Beidzam balsot. Patiešām noraidīts. 29. kas par pret atturas pieņemts. 133. par pret atturas pieņemts. Budžeta 16. par. Balsojam tikai par trešo daļu. Kas par? Pret Man nu pat pateica priekšā, ka 16. atkrīt, jo esam pieņēmuši 133. labi, tad nebalsojam par to, bet pārējiem pie 30. grozījuma. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts? Inta 8. Kas par? Pret? Atturas? Norēdīts? Inta 9. Kas par? Pret? atturas, noraidīts. 31. par, pret, atturas. Šķiet, ka ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 31. grozījumu. So close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. Kas par? pret, atturas, norēdīts, inta desmitais, kas par, pret, atturas, norēdīts, 32. par, pret, atturas, pieņemts, 136. par, pret, atturas, šķiet, ka ir norēdīts, Empul 19. kas par, pret, atturas, atturas norēdīts. Emplu 20. kas par pret atturas norēdīts. Emplu 21. kas par pret atturas norēdīts. Emplu 22. kas par pret atturas norēdīts. Divi identiski grozījumi 137 un 138. Kas par? Pret atturas norēdīts. 33. kas par pret atturas pieņemts. 140. reģī 11. kas par pret atturas norēdīts. Empul 23. kas par pret atturas norēdīts. Redžī desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Divi identiski grozījumi 141 un 127 par, pret, atturas, noraidīts. 142 par, pret, atturas. Šķiet, ka ir jāpārbauda elektroniski. Kolēģi, sākam balsot par 142. grozījumu.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 Tātad vēlreiz, kas balso par pret? Šķiet, ka ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 16. grozījumu. Please close. Beidzam balsot. Ir pieņemts ar 21 balss par un viens kolēģis nav piedalījies balsojumā. Grozījums ir pieņemts. Empel 24 par, pret, atturas, noraidīts, Inta 12 par, neatvainojiet, atkrīt 144, kas par, pret, atturas, noraidīts, 35 par, pret, atturas, pieņemts.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 Labi, pārbaudīsim elektroniski. One more colleague. It's not maybe there. Vēl vienam kolēģim jābalso, varbūt nav klāt. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Amendment 37. 37. par, pret, atturas, pieņemts. 150. par pret atturas norēdīts. Empel 27. kas par pret atturas nav skaidrs, tātad uh, pārbaudīsim elektroniski. 150. Beidzam balsot. Ir pieņemts, bet, kolēģi, lūdzu, balsojot, paceliet arī rokas. Inta 13. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Ne, atvainojiet, nav Nav skaidrības par šo grozījumu, tad beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Līdz ar to mēs pārējām pie budžeta 17. grozījuma trešās daļas, kas par pret atturas pieņemts. 38. kas par pret atturas pieņemts. 28. empul, atvainojiet, atkrīt 39. kas par pret. Kas bija pret? Atturas. Pieņemts. 151. kas par pret. Atturas norēdīts. 40. kas par pret. Atturas pieņemts. 40. 151. atkrīt, 152. kas par pret atturas pieņemts. Ķeramies pie budžeta 18. grozījuma par pret atturas noraidīts, 42. par pret atturas pieņemts, 153. par pret atturas noraidīts. Reģija 13. par, pret, atturas, noraidīts. 154. par, pret, atturas, noraidīts. Inta 14. par, pret, atturas, noraidīts. 155. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 155. elektroniski. Please close the vote. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 156. par, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie 158. un budžeta 19. pār pret atturas norēdīts. Buģ... Režija 14. Kas par? Pret atturas norēdīts. 159. pār pret atturas norēdīts Šķiet, ka ir jāpārbauda šis grozījums elektroniski. Sākam balsot par 159. Elektronik check. Please close the... Beidzam balsot. Noraidīts. Reģija 15. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 160. par. Pret. Atturas. Noraidīts pieņemts. Identiski grozījumi 161, 162 par pret atturas norādīts. Empul 29 par pret atturas norādīts. Empul 30 par pret atturas norādīts. Budžeta 20 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Two more, one colleague more. Vēl viens kolēģis nav nobalsojis. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas, pieņemts. 163. par, pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. Budžet 21. par, pret, atturas, jāpārbauda elektroniski. Budžeta komitejas 21. grozījums. Please close the vote. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 49. par, pret, atturas, pieņemts. Budžet 22. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Empul 31. par? Pret. Atturas. Noraidīts. 50. par? Pret. Atturas. Pieņemts. 23. budžeta par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss grozījums 8. par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk pārējām pie 53. 53. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa 9. par, pret, atturas, pieņemts. 174. Un nodarbinātības komitejas 32. kas par, pret, atturas, norēdīts. 175. par, pret, atturas pieņemts. Budžet 25. Balsojam tikai par pirmo daļu, par, pret, atturas pieņemts. 176. par, pret, atturas pieņemts. Inta 15. par, pret, atturas norādīts. 57. par, pret pret, atturas, pieņemts. Ķeramies pie budžeta komitejas. Nē, pie grozījuma numur 58 par, pret, atturas, pieņemts. Reģijas 17 par, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie 177 par pret, atturas, pieņemts. 178. empul 35. par, pret, atturas, noraidīts. 180. par, pret, atturas, pieņemts. Empul 36. par, pret, atturas, ir jāpārbauda elektroniski 36. grozījums jo tautas partija šķiet nebalso tā, kā vajadzētu. Okay. Employment 36. Tātad balsojam par nodarbinātības komitejas 36. grozījumu, beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Budžeta 26. par, pret, atturas, norēdīts. Reģija 18. par, pret, atturas, norēdīts. Reģija 19. par, pret, atturas, norēdīts. 61. pār, pret, atturas, pieņemts, budžet 27. pār, nē, tas atkrīt, reģija 20. pār, pret, atturas, noraidīts, intas 16. pār, pret, atturas, noraidīts, 62. pār, pret, atturas, pieņemts, pārējiem pie 63. pār, pret, atturas, atturas pieņemts. Empel 37. par pret atturas norēdīts. 64. par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums, ko iesniedzis referents, kas par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas pieņemts. 67. par pret pret atturas pieņemts, 68. par pret atturas pieņemts, 184. par pret atturas noraidīts, 185. un reģija 21, kas par pret atturas noraidīts, 186 par pret atturas pieņemts, budžeta Ir lūgums pārbaudīt grozījumu elektroniski. Pārbaudam 186. Tā raportur requested this. Referents lūdza veikt pārbaudi. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts ar 27 balsotājiem par. 28. kas par? Pret? atturas noraidīts. Reģija 22. par pret atturas pieņemts. 69. par pret atturas pieņemts. Reģija 23. par pret atturas noraidīts. 70. kas par pret atturas pieņemts. 187 par pret atturas noraidīts. 71. Kas par, pret, atturas, pieņemts. Pārējām pie 74. Nē, pie 72. Tātad par, pret, atturas, pieņemts. 73. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 74. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 188 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 10 par, pret, atturas, pieņemts. Nodarbinātības 38. par, pret, atturas, noraidīts. 190. kas par, pret, atturas, noraidīts. Budžeta 29. par, pret, atturas, noraidīts. 191. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa 11. par, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie 77. par, pret, atturas, noraidīts. Budžeta, ne, atvainojiet, 195. par, pret, atturas atturas, pieņemts. 31. budžeta par, pret, atturas, norēdīts. 196. par, pret, atturas, norēdīts. 197. empul 39. kas par, pret, atturas, norēdīts. Reģija 24. par, pret, atturas atturas noraidīts, 198. par, pret, atturas noraidīts, 32. budžeta par, pret, atturas pieņemts, 200. kas par, pret, atturas pieņemts, 201. kas par, pret, atturas pieņemts, 80. par, pret, pret, atturas, pieņemts. 202. par, pret, atturas, pieņemts. 200. Tātad, kas ir pret 20, 202. grozījumu? Vai mēs varētu pārbaudīt elektroniski 202. grozījumu, jo man nebija skaidrs balsojuma rezultāts? Ok, EP pieces. I think it's clear. Uh... Šķiet, ka ir uh, pavisam acīm redzam noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim. Beidzam balsot. Ir acīm redzam noraidīts bet eh, Kornelijas es tiešām eh, centos otrais mutiskais grozījums. Par, pret, atturas pieņemts. Budžet trešais par, pret, atturas pieņemts. Budžeta. Jūs vēlaties pārbaudīt budžeta komitejas trešo grozījumu? Labi, sākam balsot. We in favor. Please close the vote. Beidzam balsot. Pat tiešām noraidīts. Ar 25 balsotājiem pret, 4. budžeta par, pret, atturas, noraidīts, 5. par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. Budžeta sestais par, pret, atturas, noraidīts. Nodarbinātības pirmais grozījums par pret atturas noraidīts, 82. par pret. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 82. grozījumu. Elektroniski. Please close the vote. Beidzam balsot. Ir noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 83. par, pret, atturas, pieņemts. 85. par. Vai jūs vēlaties elektronisko pārbaudu 83. Labi, tā arī darīsim. Sākam balsot. Trimo kolēģis need to Vēl trīs kolēģi nav nobalsojuši. Varbūt viņi nav klāt. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts ar 22 balsīm pret, un divi kolēģi nav balsojuši. Pārējiem pie 85. kas par pret atturas noraidīts, 5. par pret atturas pieņemts, Pārējiem pie mutiskā grozījuma numur 3 par pret atturas pieņemts. 88. par pret atturas noraidīts. Reģija 1. par pret atturas noraidīts. 6. par pret atturas pieņemts. 89. kas par pret atturas Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 89. grozījumu. Please close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Inta ceturtais grozījums, kas par? Pret, atturas, noraidīts. Empl ceturtais, kas par? Pret, atturas, Noraidīts. Mutiskais grozījums 4. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Budžeta 8. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Empul 5. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 91. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 8. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Empul 6. par pret, atturas, noraidīts. Kompromisa pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Empuls septītais par, pret, atturas, noraidīts. Mutiskais grozījums pieci par, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie budžeta 11. grozījuma par, pret, atturas, noraidīts. Empul 8. par, pret, atturas, noraidīts. 97. par, pret, atturas pieņemts. Budžeta 12. par, pret, atturas norēdīts. Kompromiss 2. par, pret, atturas pieņemts. Kompromisa 3. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 101. par, pret, atturas noraidīts, 102. par, pret atturas noraidīts. 12. Neatvainojiet. Reģī 4. par pret atturas noraidīts. 103. par pret atturas noraidīts. 12. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts, 16. par pret atturas pieņemts, kompromiss 4. par pret atturas pieņemts, pārējiem pie Empel 10. kas par pret atturas noraidīts, 16. neatvainojiet 18. kas par pret atturas pieņemts, identiski grozījumi 111 un 112, kas par pret atturas nu, pieņemts. Budžeta pirmais. Par to vēl nebalsojam. Un tagad. Vēl nebūs galīgā balsojuma par dokumentu kopumā. Tāpēc ķersimies pie nākamā dokumenta. No, nu, no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 citu komiteju referentiem par to, ka mēs uh, varam tagad balsot, un pēc tam mums būs vēl turpmākas sarunas par šo dokumentu. Meine Kolleginnen und Kollegen, kolēģi, mums vēl ir jābalso par Vigēņina kunga ziņojumu, proti uh, par uh, pamatojoties uz uh, pieņemtajiem grozījumiem. Un eh, tad ir jālēm par mandātu. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturas? Pieņemts. Tas, tas ir Kolēģi un kolēģi, Kolēģi, tagad mēs eh, pāriesim pie kaimiņa attiecību instrumenta izveidas ziņojuma. Referents ir Kukāna kungs. Un Kukāna kungs vēl, eh, Kukāna kungam vēl pieder pēdējais vārds. Thank you, Mr. Chairman. I... Paldies, priekšsēdētāji. Es negribu teikt nekādus noslēkuma komentārus, bet lai veicinātu gludu balsošanas procesa norisi, es gribētu informēt kolēģus par mutisku grozījumu, kuru es iesniedzu pēc vienošanās, kas panāca starp referentu un ēnu referentiem šo pēcpusdienu. Patiesībā ir četri uh, mutiskie grozījumi. Viens ir pirmajam kompromisam, pievienojot vienu vārdu par eh, to, ka ir eh, jāizveido telpa, kurā valda arī miers, taisnīgums, tiesiskums un brīvība un miers. Tālāk par uh, nākošo mutisko grozījumu ir jāpavi savienības atbalsts katrai ka, eh, partneru valstī ir uh, jādiref, da, jādiferencē attiecībā no apņēmības īstenot demokrātiskas reformas. Un turpinājums ir tālāk. Tālāk par 219 grozījumu 4. punktam, tas ir pirmais A paragrāfs. Šeit ir vārds pastiprināt, enhance, un pārējais paliek tā kā līdz šim. Un 85. grozījumam, kas ir 5. A apsvērums lai veicinātu uh, principu vairāk par vairāk īstenošanu, atbilstoša piešķīruma daļa ir jāparēdz, lai nodrošinātu pastiprinātu atbalstu partneru valstīm, kuras ir uh, apņēmušās un parāda progresu demo, ilgspējīgas demokrātijas iedibināšanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tas arī viss. Paldies! Herr Sala. Thank you. Uh, Paldies, man ir mutisks grozījums manam 123. grozījumam, ievienojot iekavās Turcija, Krievija, un es gribu pievienot Turcija kā kandidātu valsts. Paldies! Vai mēs varam jau uh, nākt klajā ar mutiskiem grozījumiem, kad mēs sākam balsot jautā priekšsēdētājs, vai tas ir iespējams? Manuprāt, ja mēs tā darītu, tad grozījums, tas ir eh, ziņojums sastāvē tikai no mutiskiem grozījumiem. Nu tad pārējām tagad pie balsošanas. Pirmais kompromiss, kas ir par? Pret atturas pieņemts. 144. kas ir par pret atturas at, noraidīts. Inta 10. kas ir par pret atturas noraidīts. 145, 146, 147, visi šie grozījumi ir identiski, jo tajos uh, ir sagadījies tā, ka formulējums ir identisks. Kas ir par šiem grozījumiem? Pret. Sāksim vēlreiz. Kas ir par? Pret. Atturs pieņemts. Re, reģi 9, kas par pret atturas noraidīts.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 atturas noraidīts. Budžeta 10, kas par pret atturas noraidīts. 156. kas par pret atturas noraidīts. 157. kas par pret atturas noraidīts. Budžet 11. kas par pret pret atturas noraidīts. Kompromiss 3, kas par pret atturas pieņemts. Budžeta 12, kas par pret atturas noraidīts. Regī 10 par pret atturas pieņemts noraidīts. Itre 17, kas par pret atturas noraidīts. Inta 11, kas par pret atturas pieņemts. 96, kas par pret atturas noraidīts. 159, kas par pret atturas noraidīts. 31. kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4. kas par pret atturas pieņemts. 160. 166. galaskundas grozījums, kas par pret atturas pieņemts pieņemts. 167. kas par, pret, atturas, noraidīts. Inta 13. Par, pret, atturas, noraidīts. 168. kas par, pret, atturas atturas noraidīts. M, nodarbinātības 14. pār pret atturas noraidīts. 33. kas pār pret atturas pieņemts. 169. kas pār pret. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Rezultāts nebija skaidrs. Beidzam balsot. Mm. Tā noraidīts. 170. kas par, pret, atturas noraidīts. 171. kas par, pret, atturas noraidīts. Itre 18. kas par, pret, atturas noraidīts. 172. kas par, pret, atturas noraidīts. Budžets 14, kas par, pret, atturas noraidīts. 173, kas par, pret. Nav skaidrs rezultāts. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. 26 par, 20 pret, pieņemts. Itre 19, kas par, pret, atturas, noraidīts. Itre 20, kas par, pret, atturas, noraidīts. Piektais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 178, kas par, pret, atturas, noraidīts. 174. kas par pret atturas noraidīts. Kultūras komitejas 19. grozījums atkrīt, Inte 14. kas par pret atturas noraidīts. 179. kas par pret atturas noraidīts. Kultūras komitejas 20. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Sestais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 187. kas par pret atturas noraidīts. FEM 14, kas par pret atturas noraidīts. Kultūras komitejas 21, kas par pret atturas noraidīts. Inta 16, kas par pret atturas noraidīts Jā. Noraidīts. Tagad septītais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. M plus 17, kas par pret atturas noraidīts. Kultūra 22, kas par pret atturas noraidīts. 192, kas par pret atturas noraidīts. 189. kas par pret atturas noraidīts. Inda 17. kas par pret atturas noraidīts. Itra 26. kas par pret atturas noraidīts. Regija 14. kas par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. 196. kas par pret atturas noraidīts. 197. kas par pret atturas noraidīts. 36. atsaukts, tagad balsojam par 199. kas par pret atturas pieņemts. Budžeta 18. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 37. kas par pret atturas pieņemts. Referente 38. grozījums. Nē, nē, es atvainojos. Kultūras komitejas 23. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Budžeta 19. Kas par? Pret. Jāpārbauda balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār 9, 18 pret pieņemts. FEM 16, kas par, pret, atturas, noraidīts. 38, kas par, pret, atturas, pieņemts. 203, kas par, pret, atturas, pieņemts. 204, kas par, pret, atturas, pieņemts Ja es skatītos tikai uz tiem, kas ceļ rokas, tad iznāk tā kā noraidīts, bet. Tātad 204. tagad balsojam par 204. elektroniski. Lūdzu. 27 eh, budžeta 20. kas par pret atturas noraidīts, Inta 19 par pret atturas pieņēmts. Itra 29 par pret atturas noraidīts. Empul 21, kas par pret atturas noraidīts. 39, kas par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Kur? 39. vai? 39. Beidzam balsot. Neliels balss vairākums. Jā, 38 par un 7 pret. Es aicinātu kolēģus deputātus tomēr celt rokas balsojot. Tātad šis grozījums ir pieņemts. 205. grozījums par pret atturas noraidīts. 206. par pret atturas noraidīts. 207. par pret atturas noraidīts. 2000, 208. par pret atturas noraidīts. 40. par pret atturas pieņemts. 209, 210 un 211, kas viss ir kopā. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemt. 212. kas par? Pret atturas noraidīts. 213. ar mutisko referentu grozījumu, kas ir par pret atturas pieņemts. Tālāk atkrīt daudzi grozījumi. 219. plus mutiskais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. tālāk atkrīt. Tagad FEM 18. 199. ir pieņēmts. Tad jābalso par FEM 18. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 43. ar mutisko grozījumu, kas pār pret atturs pieņemts. 8. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 226, kas par pret atturas noraidīts. FEM 19, kas par pret atturas noraidīts. 227, kas par pret atturas noraidīts. 228, kas par pret atturas. Nebija skaidrs rezultāts balsojot. Balsosim tādēļ elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par 30 pretā, tad grozījums 228 noraidīts. Tagad pārējām pie 45. grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. 230. kas par pret atturas noraidīts. 231, 232, 233 un 234, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. Kultūra 24, kas par, pret, atturas, noraidīts. DV 15, kas par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Labi, balsojam elektroniski. DV15. Beidzam balsot un noraidīt šis grozījums. 236, kas par pret atturas noraidīts, budžeta 27, kas par pret atturas noraidīts noraidīts. 235. kas par, pret, atturas noraidīts. Itra 30. kas par, pret, atturas noraidīts. Inta 22. kas par, pret, atturas pieņemts. Regija 20, kas par, pret, atturas noraidīts. 47. kas par pret atturas pieņemts. Rēgē 28, kas par pret atturas nebija skaidrs. Doch klar. Schließen. Dort nicht. Tad noraidīts. Jā, e, tik maz kolēģi ceļ rokas, divi priekšā, priekšējā rindā, četri aizmugurējā un galīgi nevar saprast, kas notiek, un ja jūs celt rokas, tad mēs varētu ātrāk uh, virzīties uz priekšu. Varbūt kafija, ko mums šobrīd pasniedz, uh, dos jums jaunu impulsu darbam. 48. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 239. par pret atturas noraidīts, Inta 23, kas par pret atturas noraidīts, Budžet 29, kas par pret atturas noraidīts, 49, kas par pret atturas pieņemts, 240, kas par pret atturas noraidīts noraidīts. Budžeta 30. kas par pret atturas noraidīts. Itre 31. kas par pret atturas noraidīts. Jā, kopdarbs 241, 42, 243, kas par pret atturas pieņemts. 50. grozījums atkrīt. Budžeta 31. grozījums, kas par pret atturas noraidīts, itre 32, kas par pret atturas noraidīts, 51, kas par pret atturas pieņemts, 52, kas par pret atturas pieņemts, 244, kas par, nē, tas atkrīt. 53. kas par, pret, atturas, pieņemts. 245. kas par pret atturas noraidīts, 54. kas par pret atturas pa, at, e, pieņemts, ītra 33. kas par pret atturas noraidīts, 55. kas par pret atturas pieņemts, budžets 33. kas par pret atturas pieņemts, FEM 20. kas par pret pret atturas noraidīts, FEM 21, kas par pret atturas noraidīts, ITRE 34, kas par pret atturas noraidīts, budžets 34, kas par pret atturas noraidīts. 246, kas par pret atturas noraidīts, budžets 35, kas par pret atturas pieņemts. 56, kas par pret atturas pieņemts. FEM 22, kas par pret atturas noraidīts. 57, kas par pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. Budžets 36, nē, nē, tas atkrīt. FEM 24, kas par pret atturas noraidīts. 249, kas par pret atturas pieņemts. E, Itra 36, kas par pret atturas noraidīts. Itra 37, kas par pret pret atturas noraidīts. 58. kas par pret atturas pieņemts. 252. kas par pret atturas noraidīts. 59. kas par pret atturas pieņemts. Kultūra 25. kas par pret atturas atturas noraidīts, regī 21, kas par pret atturas noraidīts, 60, kas par pret atturas pieņemts, 255, kas par, nē, tas atkrīt. Tagad 257, kas par pret atturas pieņemts, regī 24, kas par pret pret atturas pieņemts. 257. kas par pret atturas noraidīts. Regija 25. kas par pret atturas noraidīts. Regija uh, 25. par pret atturas noraidīts, 258. kas par pret atturas noraidīts,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 pret atturas pieņemts. Regija 27, kas par pret atturas pieņemts, Regija 28, kas par pret atturas pieņemts, Regija 29, kas par pret atturas pieņemts, Regija 30, kas par pret atturas pieņemts, 62, kas par pret atturas pieņemts. 63. kas par pret atturas pieņēmts, 64. kas par pret atturas pieņēmts, 65. kas par pret atturas pieņēmts, budžeta 37. kas par pret atturas pieņēmts, 9. kompromiss, kas par pret atturas pieņēmts, 270. kas par pret atturas pieņemts. Empul 22, kas par pret. Vēlreiz, kas par, kas par, kas pret. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Ja. Beidzam balsot. 21 pār 27 pret noraidīts. FEM 25 pār pret atturs noraidīts. INTA 25 pār pret atturas noraidīts. 67. kas par pret atturas pieņemts. ITRA 39 par pret atturas noraidīts. Regija 33 par pret atturas noraidīts. 237, 273 un kultūras 27, kas par pret atturas noraidīts. 68. budžeta 39. grozījums, kas par pret atturas pieņēmts. 275. kas par pret pret atturas pieņemts, 276, kas par pret atturas pieņemts, 69. un 917, kas par pret atturas pieņemts. Divsimt septiņdesmit septītais, kas par pret atturas noraidīts. 278. kas par pret atturas noraidīts. Budžeta trešais, kas par pret atturas pieņems. Budžeta ceturtais, kas par pret atturas noraidīts. Budžeta pieci, kas par pret atturas noraidīts. Septiņdesmitais, kas par pret atturas noraidīts. DV1 par pret atturas atturas noraidīts, pirmais, kas par pret atturas pieņemts, tālāk atkrīt, atkrīt, atkrīt, otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts, 37, 73, kas par pret 73. Otrais ir uh, šaubas par to, vai otrais grozījums tika pieņemts. Balsojam elektroniski. Jau beidzam balsot. 40 pār 6 pret. Jemand, jemand, der šek ruft. Kāds, kas Tad tas, tas, kas uh, te piesaka pārbaudī, jums būs jāuzsauc celiņš. 73. 73. Uh, tātad, kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 74. Tātad balsojam mm, par Country Specific. Kas ir par? Pret. Atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 24 pār 21 pret pieņemts, 75. kas pār pret atturas norēdīts, 76. pār pret atturas norēdīts, FEM 2. pār pret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 atturas, pieņemts. 80. kas par, pret, atturas, noraidīts. 4. kas par, pret, atturas, pieņemts. 78. par, pret, atturas, noraidīts. 79. par, pret, atturas, noraidīts. Regija 1. par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. 82. par, pret, atturas, noraidīts. Empul 3. par, pret, atturas, noraidīts. Fem 3. noraidīts. Inta 3. par, pret, atturas, noraidīts. 83. par, pret. Uh, šis būs jāpārbauda elektroniski. Tātad sākam balsot par 83. grozījumu. Beidzam balsot. 21 balss par, 26 pret noraidīts, 84 par, pret, atturas noraidīts, 85 ar mutisku grozījumu par, pret, atturas pieņemts, FEM 4 par, pret, atturas, noraidīts Inta 4. par, pret, atturas, noraidīts 5. par, pret, atturas, pieņemts 86. par, pret, atturas, pieņemts Itra 1. par, pret, atturas, noraidīts 87. par, pret, atturas, noraidīts 6. par, pret, atturas, pieņemts 88.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 pret atturas noraidīts. Kompromiss 13. kas par pret atturas pieņemts. 108. par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts, 114. par pret atturas pieņemts, itra 5. par pret atturas noraidīts, it 13. par pret atturas pieņemts, 14. par pret atturas pieņemts, kult 5. par pret atturas noraidīts, 15. par. Tātad par, pret, atturas, pieņemts. Itra 6. par, pret, atturas, noraidīts. Kulta 6. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, pieņemts.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 123. par Celerkungs. Ko jūs vēlējāties? Celerkungs. Tas bija mutisks grozījums, taču es to ierosināju jau pašā sākumā, vai man vajadzētu atkārtot sakāmo. Jūs zināt, par kuru grozījumu es runāju. Es to ierosināju balsošanas sākumā. Paldies! To zinu, gan Satokungs, bet eh, es to vairs nezinu, tāpēc jūs varbūt varētu paskaidrot. Jā, tas attiec uz grozījumu 123. Ir izmaiņas, eh, iekavās, eh, ir pieminēta Turcija un Krievija. Es vēlējos ievietot tekstu Turcija kā kandidātu valsts, Turkey as a candidate country. Un tas arī ir viss, paldies. Tātad, kas ir par šo grozījumu? Kas pret? Atturas, noraidīts. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Mit 23. 23 pār 25 pret norēdīts. Trotz Landsbergis. 124. Ja. Antrag, was waren wir jetzt? 134. Tātad grozījums numur 124 un itre 9, kas par pret atturas noraidīts.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 budžeta septīto grozījumu. Par, pret, atturas, noraidīts. Itra 12. par, pret, atturas, noraidīts. Itra 11. par, pret, atturas, noraidīts. Kult 9. par, pret, atturas, noraidīts. Itra 14. par, pret, atturas, noraidīts. Itra 15. par, pret, atturas, noraidīts. 20. par pret atturas pieņemts. 131. par pret atturas. Tātad 131. kas par pret Tā tad būs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 131. grozījumu. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Šķiet, ka Vojska kungam neizdevās šo grozījumu uh, novērst. Tas tomēr ir pieņemts. Desmitais kultūras komitejas, kas par, pret, atturas, noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk pārējiem pie FEM 7. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 21 pār 27 pret noraidīts. Empels 6. Par pret atturas noraidīts 134 par pret atturas noraidīts Inta 8. Par pret atturas noraidīts 135 par pret atturas noraidīts. Kult 11. par pret atturas noraidīts. Fem 9. par pret atturas noraidīts. Kult 12. par pret atturas noraidīts. Kult 13. par pret atturas noraidīts. Kompromisa 16. par pret atturas pieņemts. Tālāk pārējiem pie Empula 7 kur tas īsti ir. Kas ir par Empel 7? Pret. Atturas noraidīts. Fem 10. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Inta 9. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kult 14. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Empel 10. par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 pret atturas pieņemts. Kultūras 16. par pret atturas noraidīts. Kult 7. Neatvainojiet, pārbaudīsim. Beidzam balsot. 22 pār 26 pret noraidīts. Tā par ko mums tagad bija jābalso, jautā priekšsēdētājs. Kults 17. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 25. par. Pret. Atturas pieņemts. 26. par. Pret. Atturas pieņemts. Par budžetu mēs vēl nebalsosim, par budžetu komitejas grozījumiem, un tagad balsosim par sarunu mandātu. Kas ir par? Nē, balsosim elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 41 pār, neviens nav pret un 4 atturējušies. Tā tad ir nolēmts. Kolēģi Kukan, šis ir ārkārtīgi spēcīgs mandāts. Bīstami spēcīgs.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 Machen mich darauf aufmerksam. Ja. Wir kommen jetzt zur Abstimmung des. Tagad balsosim par partnerības eh, ziņojumu. Mauro kungs vēlējās izteikties. Paldies, priekšsēdētā. Varbūt mēs varētu uzreiz ķerties pie balsošanas. Man nekāda komentāra nav. Paldies. Tātad kompromiss viens, kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 114. par pret atturas noraidīts. 118. par pret atturas. Jāpārbauda elektroniski. 118. Tātad pārbaudam 118. Beidzam balsot. Noraidīts. Simt divdesmit trešais, un par to Maurokungs vēlējās izteikties. Sī, prezidente, per dire, ka voter... Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikt, ka es balsoju pret mutisko grozījumu. Wer ist zu 123 in der Fassung des mündlichen Antrags? Dagegen? Tātad, kas ir pret uh, 123. noraidīts?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 atturas pieņemts. Ļausim Mauro kungam mierīgi uh, balsot līdzi. Tātad, pie kā mēs palikām? Pie 26. grozījuma, un tas ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 21 pār, 22 pret noraidīts. Jā. Señor presidente, no, no he querido decir. Priekšsēdētāji, negribēju to sacīt visbalsojums garumā, taču es gribētu saņemt informāciju par E, zaļajiem atbilstošo balsojumu skaitu, jo saskaņā ar mūsu informāciju viņiem ir sešas balsis, bet septiņi ir zālē. Es gribētu, lai sekretariāts informētu par to, cik balsojumi atbilst zaļajiem. Porque... Sekretariāts var to apstiprināt, tāpēc, ka. We have Herr Salafranke, wir müssen uns bei den nächsten Wahlen anstrengen. Salafranka kungs, eh, mums nākamajās vēlēšanās ir uh, mazliet jāpacenšas, lai uh, eh, cipariņš sakrist. <laughs> Tātad 26. ir noraidīts ar 21 pār 22 pret 9, 12, kas pār pret atturas noraidīts. 127. kas pār pret, atturas noraidīts, 128. kas par, pret, atturas noraidīts, kompromisa 4. par, pret, atturas pieņemts, 131. kas par, pret, atturas noraidīts, 913. par, pret, atturas noraidīts, 132. par, pret, atturas noraidīts, 133. par pret atturas noraidīts 134. Divas daļas. Kas ir par pirmo daļu? Kas ir pret? Atturas noraidīta. Kas ir par otro daļu? Pret? Atturas noraidīta. DV 14. kas par? Tātad ir jāpārbauda vēlreiz 134. otrā daļa balsojam elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 21 pār, 23 pret, noraidīta. Nu, šķiet, ka te neko nevar padarīt. 9.14. kas par, pret, atturas, noraidīts, Inta 17. kas par, pret, atturas, noraidīts, 5. kompromisa kas par, pret, atturas, pieņemts, pārējiem pie 9.15. kas par, pret, atturas, noraidīts, kompromisa 6. par, pret, atturas, pieņemts, kompromisa 7. par, pret, atturas, pieņemts, Pārējiem pie 140. par pret atturas pieņemts. Budžeta 11. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 8. par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 142. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 142. sākam balsot. 142. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts 22 pār, 22 pret. 143. 143 pār, pret. Atturas noraidīts. Inta 21 pār, pret. Atturas noraidīts, 9.18. par, pret, atturas, noraidīts, 141. par, pret, atturas, noraidīts, 144. par, pret, atturas, noraidīts, 145. par, pret, atturas, noraidīts, 146. par, pret, atturas, noraidīts, budžet 13. par,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 150. Balsojums blokā 150. 150. līdz um, eh, 158. kas par pret atturas noraidīts. Šķiet, ka uh, 159, 133, kas par pret pieņemts, Inta 22 par pret atturas noraidīts, 34. par pret atturas pieņemts, Inta 24. kas par pret atturas noraidīts, 160. kas par pret atturas noraidīts, budžeta 14. kas par pret atturas noraidīts, Inta 25. par pret atturas noraidīts, kompromisi 9. kas par pret atturas noraidīts Pieņemts. Budžeta 15. par pret atturas noraidīts. Budžeta 16. par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas pieņemts. Inta 27. par. Nē, tas jau ir pieņemts. Tātad ķeramies pie 38. par pret atturas pieņemts. Budžeta 18. par pret atturas noraidīts. Nē, atvainojiet, pieņemts. Budžeta 18. Tātad vēlreiz, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 37. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Budžeta 19. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 38. par to ir jābalso. Kas ir par? Pret atturas pieņemts. Tālāk 39. par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. Inta 30. atkrīt. pārējām pie 41. vai ne? Tātad par 41. pret atturas pieņemts. 162. pār pret atturas pieņemts. Itra 11. pār pret atturas noraidīts. Inta 31. pār pret atturas pieņemts. 163. atkrita. 42. par, pret, atturas, pieņemts. Budžeta 22. par, pret, atturas, pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa 10. par, pret, atturas, pieņemts. Inta 32. par, pret, atturas, noraidīts. 45. par, pret, atturas kā arī Inta 33, kas ir par, pret, atturas, pieņemts, budžeta 3 par, pret, atturas, noraidīts, budžeta 4. Tad budžets 4. un 5. kopā, kas par, pret, atturas, pieņemts, Inta 1, kas par, pret, atturas, pieņemts, Itra 1 par, pret, atturas, noraidīts, Inta otrais par pret atturas pieņemts. Ītre otrais par pret atturas pieņemts. Kompromisa 11. par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Kompromiss 12. Trīs daļas. Gluži kā Cēzara gadījumā kurš par pirmo daļu pret atturas pieņemts, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts, trešā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim trešo daļu elektroniski sākam balsot. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Šķiet, ka pieci cilvēki vēl nav pamodušies. Balsojums ir beidzies. Uh, 24 pār 17 pret pieņemts. Tālāk pārējām pie 5, 5, 6, 7 kopā. Referenta grozījums, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss arī divās daļās. Pirmā daļa pār, pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 14. kompromisa grozījuma par pret atturas pieņemts. 98. grozījums par pret atturas noraidīts. Inta ceturtais atkrīt, deve pirmais, kas par, pret, atturas, noraidīts, 99. par, pret, atturas, pieņemts. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 20 pār 21 pret noraidīts. 100 dafür. Simtais par. Pret. Atturas pieņemts. Inta piektais par. Pret. Atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski Inta 5. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit viens pār, divdesmit pret pieņemts. Itra piektais par, pret, atturas pieņemts. Inta sastais par, pret pret, atturas, noraidīts. Kompromisa 15. par, pret, atturas, pieņemts. 101. par, pret, atturas, noraidīts. Budžeta 7. par, pret, atturas, noraidīts. 9. 3. par, pret, atturas, noraidīts. 102. par, pret, atturas, noraidīts. Pārējiem pie 9.4. trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts, trešā daļa par, pret, atturas noraidīts, itri septītais par, pret, atturas pieņemts, 103. par, pret, atturas atturas noraidīts, 11. par pret atturas pieņemts, kompromisa 16. par pret atturas pieņemts, 105. par Tātad no 105. līdz 19. no referenta vai varam balsot par visiem kopā? Ja? Tātad no 105. līdz 19. kas par? Šķiet, ka nevaram viss tā balsot. Radikālā mazā minoritāte iebilst 105. par, pret, atturas, pieņemts, 12. par, pret, atturas, pieņemts, 13. par, pret, atturas, pieņemts, 14. par, pret atturas pieņemts 15. par pret atturas pieņemts 16. par pret atturas pieņemts 17. par pret atturas pieņemts 18. par pret atturas pieņemts 19. par pret atturas pieņemts kompromiss 17. par pret atturas pieņemts 106. par, pret, atturas, noraidīts. Budžeta 9. par, pret, atturas, noraidīts. 96. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa 18. divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts.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 168. par pret atturas pieņemts. Nē, atvainojiet, noraidīts. Simtu sešdesmit, eh, četrdesmitais pār pret atturas, pieņemts, simt sešdesmit septītais pār pret atturas, noraidīts. 48. par, neatvainojiet, 47. par, 47. par, pret, atturas, pieņemts, 168. par, pret, atturas, noraidīts, 169. par, pret, atturas, pieņemts, 48. par, pret, atturas, Pieņemts. 49. Tātad vai mēs varam apkopot šos referentu grozījumus? Līdz uh, 68. Nē? Okay. 48 dafür. Tātad 48 par pret, atturas pieņemts, 49 par pret, atturas pieņemts, 50 par pret atturas pieņemts 51 par, pret atturas pieņemts. Es nedrīkstu, diemžēl, balsot blokā, saka priekšsēdētājs 52, kas par, pret atturas pieņemts, 53 par, pret atturas pieņemts, 54 par, pret atturas pieņemts, 55 par, pret atturas pieņemts, 56 par, pret atturas pieņemts, 57 par, pret, atturas pieņemts, 58 par, pret, atturas pieņemts, 5. Vai, vai mēs tagad varam balsot blokā? Nē? 59. par, pret, atturas pieņemts, 60. par, pret, atturas pieņemts, 61. par, pret, pret atturas pieņemts, 62. par pret atturas pieņemts, 63. par pret atturas pieņemts, 64. par pret atturas pieņemts, 65. par pret atturas pieņemts, 66. par pret atturas. Kā lūdzu, saka priekšsēdētājs? Jāpārbauda elektroniski. Tātad pārbaudīsim balsojumu par 66. elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 24 par 17 pret pieņemts, 67 eh, par pret pieņemts, 68 par pret atturas pieņemts, 170 par pret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 174. par pret atturas pieņemts, 70. par pret atturas pieņemts, 177. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 177. elektroniski, sākam balsot. Habt ihr den gefunden? Nee.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 atturas pieņemts. Kompromisa 19. par pret atturas pieņemts. 180. pār pret atturas pieņemts. Inta 15. pār pret atturas noraidīts. Inta 36. pār pret atturas pieņemts kompromisa 20. par pret atturas pieņemts. Tagad pāriem pie 183. par 183. kas par pret. Šķiet, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 183. 183. Dafür. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 22 par, 17 pret pieņemts. 74 par, pret, atturas pieņemts. Vai mēs varam referentu grozījumus uh, apkopot? Tātad. 184. kas par, pret, atturas, norēdīts. 3 ītra grozījumi, kas par, pret, atturas, pieņemti. Kompromiss 21. kas par, pret, atturas, pieņemts. 189. Vai mēs varam šos referentu grozījumus apkopot? Nē,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 pieņemts 192. par, pret, atturas, pieņemts 80. par, pret, atturas, pieņemts 81. par, pret, atturas, pieņemts 83. par, neatvainojiet 82. par, pret, atturas, Tātad, lūdzu, balsojam par 82. Vēlreiz, kas ir par? Kas ir pret? Atturas, pieņemts. 83. par? Pret, atturas, pieņemts. 84. par? Pret, atturas, pieņemts. 85. par? Pret, atturas, pieņemts. 86. par?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 90. kas par pret atturas pieņemts. 994. kas par pret atturas noraidīts. Inta 38. kas par pret atturas noraidīts. Kolēģi, varētu gadīties, ka pie 167. ir jāliek mīnusiņš, tāpēc balsosim par 148. vēlreiz. Tas ir par trešo pantu. Šķiet, ka tas tika noraidīts, taču pārbaudīsim vēlreiz piektā lapuse. Eh? Trešais pants, piektais C punkts. Jauns. Vai jūs esat ar mieru balsot vēlreiz par šo punktu? Man šķiet, ka es ierakstīju noraidīts, kaut arī balsoja par vairākums. Kas ir par 148? Kas ir pret? Atturas? Pieņemts. Paldies!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 Pieņemts 22 pār, 19 pret, 1 atturās. Dankin sehr herzlich. Paldies. Un tagad es vēlētos mūsu vidū sveikt pārstāvi palātas uh, uh, spīkeri no Jaunzēlandes. Uh, lieliski, ka varējāt šeit ierasties. Es sind dabei die folgenden Mitglieder des äh, Parlamentes. Melissa Līd. Melisa Līda, Daniels uh, Franklins un, un, un vairāk citi Jaunzēlandes uh, parlamenta deputāti arī ir ieradušies un jauki, ka varējāt būt šeit. Es domāju, ka uh, daudzos jautājumos mums ar Jaunzēlandi ir līdzīgs viedoklis, ne tikai uh, tāpēc, ka uh, mūsu interesēs ir demokrātija un tiesiskums, bet arī citi mērķi, tāpēc mēs priecājamies par sadarbību un uh, ir zināms, uh, zināms sarežģījumi uh, attiecībā uz lauksaimniecības politiku, taču šīs lietas ir jānodala. Un paldies vēlreiz, ka esat šeit ieradušies. Wer ja, macht das jetzt hier von? Ich habe die Papiere hier gar nicht. Ist von der Kommission keiner da? Doch, doch, <laughs> Frau Zigan. Meine Damen und Herren, ich komme. Dāmas un kungi, tagad pāriesim pie devītā darba kārtības punkta. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju pagājušo ceturtdienu Komisija pieņēma lēmumu par vīzu režīma atvieglošanu ar Ukrainu, un es priecātos, ja Marta Sigāna um, no TG Degā Home mums varētu īsumā pastāstīt par pašreizējo situāciju un par šī nolīguma saturu. Uh, lai mēs vēlāk varētu arī detalizētāk apspriest šo nolīgumu. Un būtu ļoti jauki, ja šīs dienas laikā vai rītdien agri jūs mūsu rīcībā nodot arī tekstu, par kur tika lēmts. Nu, komisijas pārstāvim vārds. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, godātie parlamenta deputāti, labdien, liels paldies par šo iespēju jūs īsumā informēt par jaunākajiem notikumiem komisijā. Gribu teikt, ka komisija apstiprināja priekšlikumus, lai noslēgtu un parakstītu grozījumus uh, no līgumā par vīzām ar Ukrainu. Un daži no jums ir pauduši bāžas par to, vai nolīguma grozījumi atbilst pašreizējai situācijai valstī, kad ir šaubas par tiesiskuma un demokrātijas principu ievērošanu Ukrainā. Tomēr vēlējos norādīt, ka komisija joprojām ir pārliecināta par to, ka ir svarīgi noslēgt šo uh, papildu nolīgumu un ir paredzēts uh, sniegt signālu par atbalstu Ukrainas uh, sabiedrībai tieši pašreizējā politiskā situācijā. Tātad šīs nolīguma grozījums stiprinās kontaktus starp cilvēkiem, starp tautām, un es gribētu minēt arī konkrētus piemērus. Atvieglojumi tiks eh, piešķirti vairākām kategorijām eh, no Ukrainas, piemēram, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem vai arī to pasākumu dalībniekiem, ko organizē nevalstiskās organizācijas un tāpat tiks atvieglots vīzu režīms arī žurnālistiem. Tie ir tikai daži no piemēriem, kas ir iekļauti grozītajā nolīgumā. No institucionālā viedokļa komisijai bija pilnvaras vest sarunas par šo nolīgumu. Mēs pabeidzām šo procesu un uh, projektu mēs esam nodevuši padomei un Eiropas parlamentam apspriešanai. Un es gribētu, lai jūs atbalstītu arī šo uh, nol, grozītā nolīguma noslēgšanu, godā tie parlamenta deputāti, es ceru, uh, pēc iespējas ātri sniegs savu piekrišanu šim nolīgumam. Esam gatavi atbildēt arī uz tiem jautājumiem, kas jums varētu būt attiecībā uz šo nolīgumu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Thank you very much. Uh... Liels paldies! Man spontānā reakcija ir tāda, ka, lai gan es saprotu, kādu signālu mēs vēlamies dot par atbalstu pilsoniskai sabiedrībai. Es tomēr gribu uh, teikt, ka režīms to izmantos savā labā Ukrainā pē, pirms vēlēšanām. Mēs uh, esam uh, panākuši vīzu režīmu atvieglošanu, un tas ir atbalsts mūsu īstenotāju politikai. Uh, Es, protams, atbalstu Ukrainas sabiedrības centienus, bet jautājums tomēr ir par izvēlēto laiku. Es nezinu, vai ir labi sūtīt šādu signālu pirms vēlēšanām, par kur godīgu norisi mums ir uh, lielas šaubas, jo režīmām pakļautie plašsaziņas līdzekļi to atspoguļos pavisam citā gaismā par to, ka valdībai ir izdevies daudz ko panākt no Eiropas Savienības un ka tas tiks izmantots pret opozīciju. Un es domāju, ka pirms vēlēšanām tas nebūtu jādara. Es neiebilstu pret šādu nolīgumu, kas nāktu par labu visai, visiem iedzīvotājiem, bet ja mēs to darām šajā brīdī, tad nav īsti skaidra, kāda ir mūsu nostāja pret šo valsti un tajā notiekošo. Uh, I think that we are... Es domāju, ka mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu, un mums, kā Eiropas parlamentam, ir jābūt konsekventiem, runājot par attiecībām ar Ukrainu visos līmeņos. Es gribētu runāt īsumā par šo jautājumu un arī par to, ko pirms manis teica Gāler kungs. Mēs, protams, Eiropas parlamentā zinām, kādas problēmas pastāv Ukrainā, esam pauduši savu nostāju par demokrātijas situāciju Ukrainā, pieņemot daudzas rezolūcijas. Otra lieta ir tāda, ka Ukraina un pašreizējā valdība, jeb režīms, kā to nosauca Gālerkungs, un Eh, prezidenta īstenotā politika eh, tika nosodīta, iesaldējot asociācijas un brīvās tirzniecības nolīgumu noslēgšanu. Bija paredzēts noslēgt šo nolīgumu, bet šis līgums netika noslēgts, bet tikai parafēts. Izmantojot šādu Uh, burkāna un pātagas politiku. Mums nevajadzētu pārspīlēt arī mm, pātagas lietošanu, tīpaši attiecībā pret sabiedrību, iedzīvotājiem. Un it īpaši, ja tā mēs vēršamies pret uh, ļoti aktīvu, nozīmīgu sabiedrības daļu, proti jauniešiem un inteliģenci. Ja Mēs uh, tagad uh, at, uh, noslēdzam šo nolīgumu, un tas tiek pasniegts tā, ka tas nav nekāds saistīts ar vēlēšanām. Un mēs varētu atbalstīt Gālerkunga nostāju. Tomēr es uzskatu, ka nav nekāda pamata iesaldēt šo atviegloto vīzu režīmu. Es esmu iepazinies arī ar Broka kunga vēstuli komisijai, aicinot atlikt uh, atvieglotā vīzu režīmu ieviešanu. Jautājums ir tāds, vai nu mēs uh, atbalstām UK Ukrainas uh, valdības propagandu par to, ka Eiropas Savienība vēršas pret Ukrainas iedzīvotājiem, iesaldējot uh, vīzu režīmu atvieglojumus, vai arī mēs uh, norādam, ka mēs varam vērsties pret režīmu, bet tai pašā laikā mēs uh, atvieglojam uh, Ukrainas iedzīvotājiem iespējas dibināt kontakts ar Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tāpat kā Šīvits kungs uzskatu, ka tas ir būtiski svarīgs politisks jautājums un netik daudz jautājums par to, kas notiek Ukrainā. Gribu teikt, ka Ukraina kā valsts nav pelnījusi, lai tai piešķirtu vīzu režīmu atvieglojums, bet Ukrainas tauta ir to pelnījusi. Un šeit ir būtiska uh, starpība. Un mēs neīstenojam šobrīd tādu divsliežu politiku pret uh, kaimiņu valstīm, stingri vēršoties pret režīmiem, bet esot atvērti pret uh, iedzīvotēm un sabiedrību. Galerkungam ir taisnība, ka vēlēšana sakarā šo jautājumu sautīgi izmantos valdība, bet uh, bez ilūzijām jāsaka, vēlēšanas nebūs brīvas, jo opozīcijas līderi ir cietumā un arī paliks cietumā. Bet mēs uh, cenšamies īstenot komunikāciju no savas puses, uh, Un mums ir jāsaka, ka šis uh, vīzu režīma atvieglojums ir paredzēts cilvēkiem, nevis valdībai. Jau daudzus gadus mēs runājam par to, ka uh, vīzu režīmu atvieglojumam kaimiņu valstīm ir uh, jānotiek nevēlāk kā Krievijas gadījumā. Ar Krieviju šis process jau ir diezgan tālu pavirzījies uz priekšu. Ja mēs piemērojam vienādus standārts visām austrumu kaimiņu valstīm, tad jāsaka, ka uh, uh, opozīcija Ukrainā ir apspiesta, bet tā tomēr var piedalīties vēlēšanās, bet Baltkrievijā un Krievijā tā tas nav. Tā kā jāsaka tomēr. Uh, Eh, tomēr eh, mūsu interesēs ir pārveidot Ukrainu sabiedrību un padarīt to pēc iespējas atklā, atvērtu. Un izsverot visus argumentus, es domāju, ka mums ir jāatbalsta vīzu režīma atvieglojumi, pasakot, ka tas tiek darīts Ukrainas tautas labā, nevis Ukrainas valdības labā. Paldies, komisi, e, priekšstādātāja komisija ir e, veikusi savu uzdevumu un ir labi strādājusi. Mēs varam piekrist šā nolīguma saturam un saprotam, ka tas ir ilga procesa noslēgums. Protams, sekos zināms ratifikācijas process, bet tas mums dos pietiekami daudz laika, lai mēs uh, paustu nosodījumu Ukrainas uh, valdībai. Protams, es piekrītu tam, ka Ukrainas varas iestādes varētu ļaunprātīgi izmantot šo signālu, ja mēs ratificējam nolīgumu, bet ja mēs uh, atliktu vai noraidītu šādu nolīgumu, tad tas rad, radītu vilšanos Ukrainas sabiedrībā. Un es domāju, ka šobrīd mūsu uh, galvenais sarunu partners ir Ukrainas sabiedrība, ja jau mēs tik ļoti kritizējam varas iestādes. Un es domāju, ka mums vairāk jādomā par Ukrainas sabiedrības noskaņojumu, nevis par to, kā valdība varētu uh, pasniegt sev par labu šo faktu. Un tāpēc es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka, protams, nenoraidot to, ka Gālerkunga teiktajā ir patiesības daļa mums tomēr ir jādod spēcīgs signāls Ukrainas sabiedrībai par to, ka šāds nolīgums ir noslēgts un uh, ir atvieglota iespēja dibināt kontaktus ar Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem, brīvi ceļot Eiropas Savienībā. Uh, bet mums ir jāuztur arī kontakts ar Ukrainas varas iestādēm, jo tā ir suverēna valsts, kas nav Eiropas arī Savienības dalība valsts, un mums ir uh, jārespektē šīs valsts valdība un jāturpina dialogs. Un es uzskatu, ka pat jau tas, ka mēs esam zināmā mērā atlikuši asociācijas nolīguma ratifikāciju, tas jau bija sots, un mums nevajadzētu sodīt par vienu lietu div, divas reizes. Paldies, uh, Puzeka kungs. Varbūt tikai pāris teikumus gribētu piebilst. Protams, nav lielas cerības, ka mēs kaut ko uh, varam mainīt. Uh, vai ka Ukrainā kaut kas mainīsies pēc vēlēšanām, ka mainīsies valsts uh, ievirze. Uh, Un šajā gadījumā Eiropas parlamentam vissvarīgākais ir saglabāt kontaktu ar Ukrainas sabiedrību un pilsoņiem. Un es gribu teikt, ka Gālēr kungam ir taisnība, tomēr mēs varam būt zaudētāji, ja mēs tā rīkosimies, jo būs grūti izskaidrot pilsoņiem, kādēļ mēs neatbalstām šo nolīgumu par vīzu uh, līg, uh, režīmu atvieglošanu. Un šādā situācijā jāsaka, mums patiesībā nav izvēles, mums ir jāatbalsta šis nolīgums un pateicamies komisijai par to, ka tā ir veikusi labu sagatavošanās darbu šim procesam. Paldies priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos reaģēt. Gribu teikt, ka tas ir zināms pārspīlējums, kad mēs runājam par Ukrainas režīmu, par to, ka plašsaziņas līdzekļi tiek kontrolēti. Jāsaka, varbūt šeit preses brīvība nav absolūta, bet tā ir salīdzināma ar dažām dalību valstīm Eiropas Savienībā. Jā, jūs sakat, varbūt, ka mums ir jāgaida līdz vēlēšanām. Ko tad mēs varam gaidīt kādus rezultātus no vēlēšanām, un ja uzvarēs atkal valdošā partija, tad atkal būs jāatliek ratifikācija. Es domāju, ka šie jautājumi būtu jānošķir. Mēs jau tā esam uh, rīkojušies, mēs esam izdarījuši spiedienu, uh, neparakstot uh, un neratificējot asociācijas nolīgumu, bet mums ir jādara arī kaut kas Ukrainas tautas labā un jāveicina iespējas uh, saziņai ar Ukrainas uh, iedzīvotājiem. Uh, Un, piemēram, daži no jums salīdzina Baltkrieviju ar situāciju Ukrainā. Attiecībā uz Baltkrieviju mēs eh, skaidri pasakam, ka turpināsim sakarus ar pilsonisko sabiedrību, centīsimies atvērt Eiropas Savienību Baltkrievijas pilsoņiem, un es domāju, ka tāpat mums būtu jārīkojas arī attiecībā uz Ukrainu. Paldies priekšsēdētājiem! Es uzskatu, ka argumenti, ko esam dzirdējuši, ir racionāli argumenti, ka mums ir jādod visi iespējamie signāli par to, ka mēs vēlamies tā, atbalstīt tos, kas ir apspiesti. Tomēr informācijas politikā jebkuru faktu var pasniegt dažādi. Un uh, Var arī teikt, ka Eiropas parlaments iestājas par to, ka uz Polijas austrumu robežu, uz Eiropas Savienības austrumu robežu tiek veidots tāds kā jauns mūris, bet tas tikai kaitētu mūsu attiecībām ar Ukrainu. Pēc manām domām vīzas vispār vienmēr rada barjeras un tās ir negatīva politika. Un uh, Eh, jādomā arī par semināru, ko mēs esam paredzējuši organizēt par šo jautājumu. Mums ir jābūt piesardzīgiem attiecībā uz vīzu politiku. Es uh, nezinu nevienu organizāciju, nevalstisku organizāciju, opozīcijas organizāciju vai baznīcu, kas iestātos par vīzu režīmu. Un ja mēs uh, esam arī pret vīzu režīmu, tad mums ir jāsniedz atbalsts šīm eh, sabiedrības grupām Ukrainā. Pēdējā eh, Eiropas Savienības Ukrainas sadarbības eh, delegācijas sanāksmē mēs uh, norādījām, ka vīzu režīma nevar saistīt ar politisko situāciju, jo pretējā gadījumā Ukraina uzskatīs to, ka mēs cenšamies uh, tā augstprātīgi izturēties. Paldies! Uh, es arī gribēju mm, bilst dažus argumentus. Uh, te tika minēti daudz argumenti par labu vīzu režīmu liberalizāciju, bet es gribu palūkoties vēsturē. Mēs pārstāvam valsti šeit, eh, kas eh, dzīvoja pirms vairāk kā 20 gadiem aiz Dzelzs priekškara, un cik svarīgi mums tas bija, ka disidenti, cilvēku tiesību aktīvisti, jaunieši varēja nodibināt kontaktus ar eh, partneriem rietumos. Un es domāju, ka tieši to jaunie ukrāņi arī vēlas. Pirms divām nedēļām bija apmeklēju Kijevu, piedalījos uh, roka mūzikas koncertā uh, Kievas centrā, kurā piedalījās uh, tūkstošiem jauniešu, tur dziedāja Eltons Džons un, un Queen. Un uh, jaunieši bija ļoti laimīgi par to, ka vismaz dažas dienas viņi varēja dzīvot rietumos, un tādēļ es aicinātu kolēģus atbalstīt vīzu režīma atcelšanu attiecībā pret Ukrainu un darīt to pēc iespējas ātri. Jo tieši tā mēs palīdzam jauniešiem, mēs palīdzam cilvēkiem, kas ir atvērti Eiropas Savienībai. Un varbūt tā mēs varētu kaut kā ietekmēt politisko situāciju. Es piekrītu kolēģiem, uh, ka mēs varētu piebilst, uh, pievienot zinām paskaidrojumu mūsu lēmumam, lai neviens nevarētu ļaunprātīgi izmantot uh, šo soli, šo lēmumu pirms vēlēšanu norises šā gada oktobrī Ukrainā. Paldies. Man ir arī uh, pašam, kas sakāms. Jā, Sievičkungs, es uh, nerakstīju nekādu vēstuli, un, un es domāju, ka neviens nedrīkst sodīt Ukrainas iedzīvotājus. Ukrainas iedzīvotājus jau pietiekam soda ta, šīs valsts valdība, un šīs valdības uh, acīs uh, tiesiskumam nav pārāk eh, augsts status, un to vēl arī pierādīja cilvēktiesību tiesa Strasbūrā. Uh, Eh, šī valdība dodas nepareizajā virzienā, un eh, tādā valstī, kas eh, opozīcija iesloga cietumā, nav iespējams runāt par tiesiskumu. Tomēr no otras puses ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam sodīt cilvēkus. Te nav runa par vīzu režīmu atcelšanu, bet gan vīzu režīmu atvieglošanu noteiktās jomās. Un tāpēc es aicinu precīzāk paraudzīties uz šo jautājumu, precīzāk paraudzīties, kur tad slēpjas eh, priekšrocības, vai oligārhi varēs eh, brīvāk pārvietoties vai diplomāti, vai arī to varēs darīt studenti, parasti iedzīvotāji. Es domāju, ka tas, ka parastiem iedzīvotājiem ir jāatvieglo ceļošana, tam piekrītam mēs visi, un tas ir jāīsteno cik drīz vien iespējams, jo tas nozīmēs ceļošanas brīvību. Un uh, šie cilvēki gūs uh, pieredzi brīvās valstīs un varēs doties atpakaļ uz savām mājām. Tāpēc uh, šī brīvā ceļošana ir ārkārtīgi svarīga. Un to mums katrā ziņā vajadzētu veicināt un atbalstīt, taču, kā jau es sacīju, mums vajadzētu pāanalizēt šo komisijas tekstu, ko cerams komisija mums arī nosūtīs, un paraudzīties, kā mēs varam izmantot šo vienošanos, un vai tur nav iespējas kaut ko diferencēt. Tāpēc mums šis teksts ir jāpanalizē, un tas ir jādara politisku apsvērumu dēļ, cik drīz vien iespējams, tad mēs varēsim runāt arī detalizētāk. Paldies, līdz ar to es eh, noslēdzu darbu pie šī darba kārtības punkta. Un tālāk pāriesim pie budžeta jautājumu. Par to man nav drosmes runāt, tāpēc es došu vārdu Kovačevu kungam. Ich muss. <laughs> Ja, ja. Okay. So let's uh, start with the next. Uh... Un pāriesim tagad pie nākamā mm, darbkārtības punkta, kas ir budžets 2013. Uh, gadam visas sadaļas. Un gribētu dot vārdu bez kavēšanās Jetenmakī kundzei. Maksimāli īsi lūdzu, jo mēs jau esam iekavējuši. Paldies! E, īsi un somiski runāšu. Pirmkārt, dalībvalstīm ir jāpanāk ietaupījumi budžetā, attiecīgi Eiropas Savienībai ir jārod ietaupījumi budžetā, bet padodas budžeta komiteja izlēma tikai par 10% samazināt dotācijas ārpolitikā, tātad aptuveni 1 miljardu eiro. Un tās ir ir pārāk liela ietaupījuma, pārāk liela ekonomēšana. No kurienes tas nāk? Tas nāk no tā fakta, ka kohēzijas eh, fonds iegūst 7% vairāk eh, dotāciju. Atsevišķi dalību valstis ir pieprasījušas palielināt dotācijas kohēzijas ziņā. Pie, eh, lūgums ir apmierināts un attiecīgi ārējās attiecības cieši. Tagad parlamentam vajadzētu izvēlēties savas prioritātes. Visām ārpolitikas eh, sadaļām nevajadzētu likt, būt tik liktām vienā līmenī. Ir eh, jāskata pēc svarīguma, un ja viss ir svarīgs, tad beigās nekas nav svarīgs. Ir jāsakārto lietu prioritātes, un tāpēc uzdod jautājumu un vēlētos arī sacīt komisijai un padomēji, kā rudenī, tad, kad mēs pieņemam lēmumu, tad, e, pieņemsim lēmumu, tad vajadzētu or, organizēt uzklausīšanu, kur pilnīgi skaidri varēs nosaukt šo ekonomiku jēgu. Ko tas nozīmē praktiski? Samazināt mūsu budžetu par tādu summu. Nulles iz, izaugsme kas tiek piedāvāta. To eh, līdzsvaro 5% izaugsmu, ko piedāvā citi, bet vajadzētu konkrēti un precīzi skatīt, kā fondi tiek izmantoti. Un uh, Ir jābūt diviem principiem šeit, ir jābūt elastīgiem. Pirmkārt, jāskata šie principi zem palielināmā stikla. Otrkārt, vajadzētu noteikt skaidri prioritātes un kā um, padarīt par prioritāriem reģionus, kas ir mums vistuvāk. Attiecīgi vajadzētu panākt uh, vienošanos par šiem principiem bet ar jūsu atļauju es tagad. Uzdošu jautājumus, ko tad, um, kā ietekmēs um, uh, situācija šī piedāvātie ietaupījumi, kā konkrēti uh, E, izpaudīsies ietaupījuma rezultāts. Nevis samazinājums pa labi pa kreisi, bet konkrēti kā uz vietas šis samazinājums izpaudīsies pavisam konkrēti. Un šeit es gribētu papildus vēl sacīt, ka tad, kad ārlietu dienestu administrācija kad tie pāries uz e, AD 12 vai 13, e, e, tad būs. Olisinko kohtuullisia, vaan melkeinkin päinvastoin. Tad izmaksas vēl pieaugs. Un ietaupījumi nekādi neiznāks. Tātad tas nebūtu saprātīgi. Mitä tämä, tämä tuota... Tātad. Tā Mums vajadzētu runāt par to, ko tad tas nozīmē uz vietas un kādas ir padomas un komisijas prioritātes, jo viss reizē nevar būt prioritārs. Un ir tad skaidri prioritāts jānosaka. Lūdzu, rodiet atbildes. Un pat ja konkrētas atbildes netiek uzreiz eh, gūtas, tad vismaz uh, būtu jāskata, kā tad būs ietekme šiem ietaupījumiem, kas tiek piedāvāti. Tālāk, nākamais jautājums, kas mūs, kas uz mums attiecas tieši tad, kad mēs uzņemamies saistības. Vajadzētu skatīt ietekmi uz budžetu. Un arī šeit konkrēti precīzi skaidri norādīts. Varbūt varētu samazināt eh, maksājumus, nevis saistības, kas, eh, par kuriem jau ir lēmums pieņemts. Paldies! Much, uh... Paldies, Sietenmaki kundze, un tagad es došu vārdu ēnu referentiem un Gāleru kungam. Jā, jā. Um, Dank. Uh, Paldies! par priekšlikumiem. Un, uh, ja te Mekī kundze pieminēja sinerģijas, un viņa arī pieminēja mūsu galvenās vispārīgās finanšu problēmas, es uh, domāju, ka uh, viens piemērs šādam sinerģija efektam ir šis ārējās darbības dienests. Mm, tas rāda, ka mēs vieni paši neko daudz nevaram paveikt, ka mums vajadzētu savu suverenitāti un savus līdzekļus apvienot. Tas arī nozīmētu lielākus izdevumus Eiropas Savienības līmenī, ja tas ir nepieciešams, jo šādā sinerģiju ceļā mēs tomēr varētu vairāk ietaupīt. Es domāju, ka tādai arī būtu jābūt pieejai. Mums ir jāizmanto sinerģija tajās struktūrās, ko esam izveidojuši, un jārūpējas, lai mēs to varētu efektīvi piemērot tur, kur konstatējam problēmas. Jā, ir jautājumi, kas atkārtojas katru gadu. Mani jo īpaši uztrauc ceturtās iedaļas uh, samazināšana 170 miljoni un uh, komisijas uh, priekšlikumā bija runa par miljardiem eiro, un es baidos, ka es tam nevaru piekrist. Un uh, arī attiecībā uz ICI plus uh, es salīdzināju uh, komisijas priekšlikumu ar uh, mūsu viedokli un uh, nākamgad uh, sarunas par šo instrumentu jau noslēgsies, un es domāju, ka te pozīcijas nav konsekventas. Arī runājot par kaimiņu attiecību instrumentu, es uh, domāju, ka jāpanalizē vai mēs to vairāk piemērojam sadarbībai ar austrumiem vai ar dienvidiem. Un, un komisijas priekšlikumā bija paredzēta 200 miljoni saistību apropriācija saistībās, bet uh, arī attiecībā uz EPI maksājumi ir samazināti. Piemēram, attiecībā uz kandidātu valstu institucionālās eh, struktūras veidošanu par 25% un arī mīnus 5% mm, saistībās un 18 miljonu maksājumos. Tāpat runājot par stabilitātes instrumenti, uh, Man nešķiet labi, ka te mēs apīsinām maksājumus un uh, saistības, jo tas ir ļoti efektīvs instruments, ko mēs varētu arī izmantot. Tāpēc man visai patīk šī pieeja. Paldies! Mihēl. Paldies, Mihēl! Tagad uh, S&D frakcijas vārdā Manis Skundze. Gracias, presidente. Pues... Paldies, priekšsēdētāji. Manā grupā mēs eh, piekrītam lielā mērā Gāleri kunga eh, piedāvātie virzienam. Eiropas Savienības budžets ir politisks instruments, lai varētu sasniegt eh, tos mērķus, par kuriem mēs esam vienojušies visās institūcijās. Galvenais mērķis šeit ir padarīt Eiropas Savienību par uh, Eh, būtisku spēku un eh, sasniegt mērķus miera, drošības, eh, cilvēktiesība aizsardzības jomā pasaulē un tā tālāk, starptautiskajā tirzniecībā, attīstībā un tā tālāk. Tāpēc mēs uzskatām, ka tam ir jābūt instrumentam un nevis kā nastai, no kuras ir jātiek vaļā. Diemžēl atsevišķās grupās, kā Eh, ir jāapzinās, ka šis ir būtisks budžets, jo tas iezīmē robežšķirtni starp eh, finanšu perspektīvām. Un eh, mēs varam ar šādu budžetu nostādīt Eiropas Savienību nelabvēlīgā situācijā. Komisija apzinās, cik izmaksā politikas, eh, kurām mēs piešķiram mandātu. Un mums tas ir uz eh, pozitīvu, taču mums vajadzētu eh, pozīciju pēc pozīcijas analizēt, kāda ir palielinājuma vai samazinājuma šajā ziņā. Komisija grib sa samazināt par 171 miljonu eiro, kas ir 37 miljoni. Pie E, maksājumu e, saistībās kaimiņu attīstību politikai ar vidusjūras e, valstīm. Manuprāt, tas ir ļoti smagi. 8 miljoni eiro sadarbībai attīstībai vai 38 miljoni apkārtējai videi vai dabas resursiem, ieskaitot enerģiju vai dzim, divus, divu miljonu mazāk dzimumu līdztiesībai. Manuprāt, tas nozīmē eh, atstāt Eiropas Savienību bez iespējas īstenot eh, politikas, kas nav nevienas eh, kaprīz. Tas ir politikas, ko mēs esam pieņēmuši, lai mēs varētu īstenot savu lomu pasaulē. Un tāpēc mēs nevaram piekrist šai sākotnējai padomas nostājai, ka dokumentā, kas ir 5. 5. jūnija pieņemts, kas nav ne, negalīgs, neoficiāls, un mēs uh, Gribētu, lai papildus šiem e, šai rezervei, kas tiek paredzēta, lai tā tiktu izmantota, lai varētu piešķirt nepieciešamās dotīcijas nosauktajām politikām, e, kas bija 563 miljoni, un tāpēc Eh, prioritāri mums šķita pie, eh, piešķirt eh, šīm politikām līdzekļus, un tāpēc mums ir jāpatur šī darba līnija un jānosaka stingri noteiktās prioritātes. Un, jā, mēs zinām, ka ir. UNRWA ir vajadzīga 300, vairāk nekā 300 miljonu, un mēs varam piešķirt tikai 200, un uh, Mums ir jāapzinās, ka budžets ir starp institūcijas spriedzes faktors, un tāpēc mums ir jābūt pietiekami stingriem, nosakot savas prioritātes, un mēs nedrīkstam būt demagoģiski piešķirtot finansējums dažādām politikām. Paldies! Thank you, senjora. Paldies, Monisas kundze, un tagad eh, e, goē vārdā Lūzingas kundze. Paldies! Es savas frakcijas vārdā vēlētos pateikties referentei. Mēs uzskatām, ka uh, tiek veidots ļoti labs atzinums, un mēs uh, lielā mērā piekrītam ārpolitikas akcentiem, ko referenti ir formulējis 2013. gada budžetam. Mēs arī vēl, vēlamies uzsvērt, ka ir nepieciešams nodrošināt ilgstošu mieru tuvajos austrumos, risināt tālāk Izraels un Palestīnas koncertu un arī jo īpašu uzmanību pievērst politiskajai un ekonomiskajai neatkarībai ES atbalstītajās valstīs. Goja politiskajai grupai tas ir ļoti svarīgi, tāpēc es eh, vēlētos Uh, norādīt, uh, cik uh, svarīga ir GSP politiskā loma, un mani arī ļoti interesē komisijas atbildes. Es gribētu paust savu atbalstu referentei un Galerkungam attiecībā uz šiem uh, sinerģētiskajiem aspektiem, bet es uzskatu, ka mums vajadzētu vispirms panalizēt, uh, kāds tad ir izmaksu ietaupījums un uh, jāsaprot, ka uh, sinerģijas efektu nedrīkst veidot uz demokrātijas rēķina, un tas jo īpaši bīstam varētu būt uh, Eiropas ārējās darbības dienestam. Paldies Lūzingas kundzei, un tagad es vēlētos dot vārdu Pušēru kungam, kas ir no Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu sākt par otro referents jautājumu. Ārējās uh, darbības dienests eh, pieprasa apmazinājumu desmit. Eh, desmit eh, AD13 posteņus palielināt uz AD14. Tas nozīmē, kā mēs katrai mm, pakāpei esam aprēķinājuši statūtos. No teikto salīdzinot ar uh, brīvajiem posteņiem, un mēs redzam, ka ir uh, deficīts ar AD 14 uh, pakāpi, un tāpēc mēs lūdzam šo posteņu transformāciju. Tāpat arī tas fakts, ka mums ir daudz AD 13 un 12 līmeņa ierēģņu, tas ir tāpēc, ka šie ierēģi galvenokārt nāk no komisijas un e, tā nav ierēģi pieņemšana e, e, darbā no dalību valstīm. Promotion conforme au statut Eh, un gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka, lai veicinā, lai virzītu tālāk kādai 13, tādai 14 līmenī, tas nozīmē, ka būtu mazāk brīvu posteņu AD12 līmenī, mēs varētu mazāk virzīt, eh, eh, mazāk promocijas piedāvāt AD11 līmeni un Eh, tas eh, iedarbotos uz visu piramīdu un visiem um, E, administrātoru e, līmeņiem kopumā. Un mums ir jāpiemēro statūti, lai mēs varētu palikt konkurētspējīgi attiecībā pret e, kaimiņu institūcijām, kuras varētu piedāvāt ātrākas promocijas nekā mēs. Un tāpēc mēs aicinām šo posteņu um, transformāciju, kas kopā pieprasa piecus. Pourcentage augmentation Euh, du budget d'ensemble du service. Tas ir mazāk nekā 200 tūkstošus 500 miljonu budžetu. Euh, que faisons-nous si... Griežoties pie pirmā jautājuma, ko mēs darīsim, ja padomas nostāja par 0% paliks nemainīt attiecībā uz 12, 2013. gadu, nu jāskatās, pagaidām nekas nav nolēmts. Protams, mums tas būs ļoti ļoti grūti, jo jau budžeta projekts paredzēja samazinājumus 1,3% salīdzinājumā ar 2012. gadu un, piemēram, tika iesaldēts finansējums uh, Uh, iesaldējums komandējumiem jau des, kas bija 10% 2012. gadā, un ja tas paliek spēkā 2013. gadā, tas būs ļoti grūti īstenojams. Tālāk mēs esam, būsim spiest atteikties no 20 jauniem amatiem delegācijās, un tāpat arī delegāciju mītņu izveidošana 2012. gadā, jo finansējums tikai paredzēts trīs mēnešiem. Tātad, uh, Uh, ja ir paredzēts finansējums tikai uh, trīs uh, mēnešiem, nevis 12 mēnešiem, tad tas ir pretrunā ar noteikumiem. Tas nozīmē, ka delegācijas netiks stiprinātas ar administratoriem un līdz ar to iznāk, ka 12, 2013. gada budžets uh, negatīvi ietekmē 2012. gada budžetu. Tāpat arī drošības pasākumu uzlabošana delegācijās varētu tikt uh, ciesnotāji, tīpaši Irākā, jo tur ir militāri personas, kam ir jāpamet Irāka un ir nepieciešams uzlabot uh, delegācijas mītnes uh, apsardze un drošības pasākumus. Tāpat tas varētu negatīvi ietekmēt arī uh, sanitāros apstākļus virknē delegāciju, un jāsaka, ka Irākā, ja drošības pasākumi netiek veikti mūsu delegācijas mītnē. Es nezinu, vai mēs vispār varēsim nododrošināt Irākā Eiropas Savienības pārstāvniecības darbību šie, ja šie jautājumi netiek atrisināt, tad izrādīsies, ka mums būs par daudz ierēģiņu salīdzinot ar finansējumu, jo 2013. gadā finansējums mūsu delegāciju darbām būs mazāks nekā 2012. gada finansējums, tas ļoti negatīvi ietekmēs mūsu darbu un ņemot vērā to, ka mēs darbojamies valstīs, kur pieaug cenas un algas, tad mums vajadzēs atlaist līgumdarbiniekus uz vietām. Tāpat var rasties problēmas ar delegāciju mītņu īri. Uh, ja ir paredzēts samazinājums, tas ir pretrunā ar noslēgtajiem līgumiem par jaunu delegāciju telpu atvēršanu. Uh, un tas pats var arī negatīvi ietekmēt uh, Kortenbergas avēnijā uh, paredzēto sēkas izveidu saskaņā ar līgumu. Uh, tā parasti īres līgumi tiek indeksēti atbilstoši inflācijai. Ja tiek samazināts finansējums, es nezinu, kā mēs varēsim nodrošināt darba telpas mūsu delegācijām. Uh, Eh, protams, ir vēl citas problēmas, bet es runāju tikai par vissvarīgākajām problēmām. Tāpat ļoti eh, finansējums mums ir atkarīgs no maiņas kursa, tā kā eiro salīdzinām ar dolāru vērtība samazinās, tas nozīmē, ka uh, mums ir jāmaksā dolāros un valūtās, kas ir piesaistītas dolāram. Tas nozīmē, ka mūsu izmaksas eiro ievērojami pieaug. Ja no eiro 40 uh, eh, pa, eiro pazeminās uz uh, ne eiro pret dolāru pazeminās no 1,40 uz 1,30 un ja tagad jau uh, eiro attiecībā pret dolāru ir 1,25, tad mēs katru mēnešu zaudējam vairāk nekā 50 tūkstoši eiro. Tas nozīmē, ka mūsu budžets ir ļoti saspringts un mums vēl ir jāapsorbē nelabvēlīgais maiņas, kurš tādēļ mēs vēršamies parlamentā, lai samierināšanās procesā mēs panāktu, sa, ja nu ne sākotnējo finansējumu, tad tomēr vairāk nekā paredzēto 0% pieaugumu salīdzinot ar 2012. gadu, jo citādi mums būs jāatsakās ne tikai no jaunu darbinieku pieņemšanas un delegāciju atvēršanas, bet tad pat jāatlaiž darbinieki. Paldies! Paldies par šeit kungam! Un patiešām ir ļoti daudz jautājumi, kas vēl būs jāizskata, un es nevarēšu dot vārdu visiem, kas ir pieteikušies, bet es ņemšu vērā visu, kas ir pateikts. Laika kļūst aizvien mazāk, mums ir jāpāriet pie nākamā darba kārtības punkta, bet termiņš grozījuma iesniegšanai ir 16. jūlijas pulksten 18. Tātad drīkst iesniegt divu veidu grozījumus - budžetārie grozījumi, kur, kur groza komisijas uh, nostāju konkrētās iedaļās un arī uh, eh, reģionālai grozījumi par Jatemakī kundzes uh, ziņojumu. Nākamais darba kārtības punkts, kolēģi, notiks aiz, tiks skatīts aiz slēgtām durvīm, tāpēc uh, mums ir uh, jāpaņem pārtraukums un pēc dažām minūtēm mēs atsāksim darbu.